Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, godātie kolēģi, es uh, lūdzu uzmanību kolēģi. Ceturtdienās tiešām vienmēr uh, uh, zālē valda nemiers, un uh, es tomēr vēlētos šodien sākt atsākt sēdi laicīgi, paredzētā laikā. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Godātie kolēģi, ma, ir jautājums par uh, reglamentu. Uz kuru reglamentu pāntu jūs atsaucaties? Lūdzu, nosauciet. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar 11. pānta trešo punktu reglamentā ir skaidrs, ka Džekijas Fosters uzstāšanās vakar apgalvojot, ka Korbit kungs nepareizi ir uh, apzīmējis Gija Ferhofstata lomu uzstājoties par Brexitu runājot Vestminsters parlamentā. Priekšsēdētāji, mēs nevaram atsākt atkal vakardienas diskusijas. Weitere... Man vēl kolēģis Vulfs uh, uh, lūdz iespēju izteikties par uh, reglamentu. Thank you. Herr Wolf, Sie haben das Wort. Wolf, Kungs, vārds jums. Madam President, I'm great. Prieksēdētājs kundze, es eh, esmu pateicīgs, ka devāt man vārdu. Es vēlētos atsaukties uz 108, 104 un 109 pantiem, un par 109 pantu es vēlētos pateikt, ka jums kā prieksēdētājai ir e, jānosoda Saūda Arābijas. E, pastrādātais attiecībā pret Jemenas iedzīvotājiem un jāpārskata Eiropas Savienības sadarbības projekti ar Saūdarābiju. Kā jūs ziniet, Jemenas krīze šobrīd ir prasījusi viena miljona cilvēku pamest savas mājas, cilvēki, bērni katru dienu iet bojā šajā valstī, un Saūdarābija ir pieprasījusi slēgt ostas un lidostas un atsakās pat palīdzēt bērniem. Es eh, vēlreiz piesaucu 109. punktu un prasu, lai Eiropas Savienība palīdzētu Jemenā. Tā tad eh, jūs eh, neko nesakat par reglamentu. Tagad vārds Papa Dimuls kungam. Papa Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χθες... Paldies, priekšsēdētāji. Vakar manā valstī Grieķijā ir notikuši uh, plūdi, uh, sākušies plūdi uz rietumiem no Atēnām. Ir aptuveni 15 cilvēki gājuši bojā šais plūdos. Un Es uh, uzskatu, ka Eiropas parlaments un visa Eiropas Savienība apliecinās savu solidaritāti uh, dabas katastrofā cietušajiem. Un uh, es uh, ierosinu priekšsēdētājs kundze uh, godināt bojā gājušos ar klusuma brīdi. Priekšsēdētāji šodien mēs diemžēl nevaram uh, ieturēt klusuma brīdi, bet ir skaidrs, ka mēs visi esam uh, solidāri ar uh, dabas katastrofās uh, cietušajiem un bojā gājušo ģimenēm. Ir ļoti svarīgi, ka mēs domājam par cietušajiem. Mēs vienmēr iestājamies par minoritāšu tiesību aizsardzību. Un tā, šie jautājumi mums Eiropas parlamentām ir ļoti nozīmīgi. Pateicos par uh, sniegto informāciju, bet ar jūsu atļauju es vēlētos tagad pāriet pie darba kārtības izskatīšanas. Es atvainojos, vēl citi deputāti vēlas izteikties par uh, reglamentu Langenkungs priekšsādātāji, es vēlējos informēt plenārsēdi par to, ka otrdienas pēcpusdienā notika debates uh, par uh, par uh, tiesiskumu Maltā un uh, 28 deputātu uzstāšanās tika pārtrau, netika pārraidīta Maltā pēc eh, tam, kad uzstājās Gīgolda kungs, un tas ir, eh, ir absolūti nepieņemams. Ich sehe jetzt allerdings jetzt keine weiteren. Neviens deputāts vairs nevēlas uzstāties par uh, reglamentu prezid, tagad paziņojums. Prezidents saņēmis no GOE NGL grupas uh, ierosinājumu iecelt Mārtinu Širdevānu uh, ekonomisko un monetāro lietu komitejā. Ja nav nekādu komentāru, tad šī nominācija tiek uzskatīta par apstiprinātu. Tagad sāksim balsošanu, kolēģi. Vispirms uh, piecu Uh, re, grupu uh, kopīga rezolūcija par vārda brīvību.